mēs komisijā to uzskatām ne tikai par pienākumu, bet arī par prieku, ka varam ar jums tik labi un cieši sadarboties. Paldies, paldies, saka priekšsādātāji. Paldies, komisārkungs. Dāmas un kungi, turpina priekšsādātāji, esam saņēmuši sešas rezolūcijas projektus par šī vakara debašu tēmu. Debats līdz ar to ir noslēgušās. Balsojums notiks rīt pusdienas laikā, 2012. Nākamais šī vakara darba kārtības punkts ir mutiskais jautājums Eiropas komisijai, un tēma ir šāda - aviācijas darbība iekļaušana kopienas sistēmā siltumnīca efekta gāzes emisijas kvotu tirzniecībai. Pirmām kārtām došu vārdu mutiskā jautājuma sastādītājiem. Debašu iesākumā pirmais no tiem ir Pēters Līza, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsādātāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. 2008. 8. gadā pēc eh, plašām un garām sarunām, pārunām pieņēmām lēmumu aviācijas darbību iekļaut emisijas darbību emisijas sistēmā kvotu sistēmā. Nu, un šovakar vēlamies uzdot komisijai jautājumu par šo sistēmu. Mēs jau neuzdodam šo jautājumu un neiekļāvām aviācijas darbību šai schēmā tikai lai aizskaitinātu attiecīgo nozari, nē, bet atceramies to, ka aviācija rada ļoti daudz emisiju um, noplūdu, un jāsaka, šis apmērs ir pieaudzis pēdējo gadu laikā divkārt. tika panākta vienošanās. Bijam turklāt eh, no, no, no, nodavām šo jautājumu risināšanas uzdevumu Startautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Un eh, šī organizācija, protams, sevi ieslēdz visas eh, gaisa kuģu operātoru kompānijas Eiropas Savienībā. Uh, Vienalga, vai tā, tie ne, tā nebūtu ķīvie, ķīniešu, Ķīnas aviācijas kompānija, tās visas ir darba līdzdarbošai organizācijā. Un tieši tādā veidā domājām, ka varēsim nodot, nodrošināt vienlīdzīgu konkurenci. Eiropas parlaments eh, jau strādājot pie šī dokumenta nonāca pie virkni kompromisa un atlaidēm un tam līdzīgi. Un šie lēmumi tagad jāsaka, mums ir jāpaziņo tālāk arī trešām valstīm. Protams, ka trešās valsts ir izteikušas, ir izpaudušas, zinām, nevēlēšanos piekrist mūsu pieņemtajiem lēmumiem, kā to labi piedzīvojam Starptautiskajās civilās aviācijas organizācijas eh, kopējā asamblējā. Bet kopumā tomēr tas ir politiska rakstura jautājums, un tāpēc mums ir vajadzīgs politiskais atbalsts eh, sarunu vedējiem šai starptautiskajā organizācijā. ASV nostāja rada īpaši lielas bažas. Pagājušajā nedēļā tikos ar ASV galveno sarunu vedēju un vaicāju, vai viņa zina, par ko panākt vienošanās. ASV attiecībā šo jautājumu, ko teica prezidents Obama. Jo mums taču gal galā ir vajadzīga tāda sistēma, kuras pamatā ir ārpusēja atzīšana, respektīvi šādā emisija tirdzniecības schēmā jālīdzdarbojas visām valstīm. Bet jāsaka, atbildi skaidri un gaiši neseņēma. Paldies, saka priekšādātā, tālāk došu vārdu Matiesam Grotam, kurš ir vēl viens līdzautors jautājumam. Paldies, priekšādātāji! Komisār kungs! Ir jau diezgan vēls vakars, bet mēs runājam par klimatu pārmaiņām un cīņu par to. Un mēs esam piedzīvojuši ekonomisko un finanšu krīzi, joprojām piedzīvojam tās sekas, un tomēr, tomēr šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tāpēc arī uzdevām šo mutisko jautājumu, ko komisija grasās darīt lietas labā. Ir tīpaši ņemot vērā, ka sarunas turpināsies Startautiskajā civilās aviācijas organizācijā. Mēs centāmies panākt apņemšanos solījumus arī no, no citām pusēm attiecībā uz aviācijas darbību iekļaušanu emisiju tirniecības schēmā. Sarunas ar eh, padomi ir izcinājušās vairāk kārt. Nu, un, protams, ka mums sava nostāja ir jāaizsargā, mums ir savs uh, viedoklis jāpasludina, kas attiecas uz Eiropas Savienību, tad CO2 emisiju samazināšana civilās aviācijas jomā ir jautājums, kam veltījuši, esam veltījuši ļoti daudz laika, bet rezultāti ir nulles līmenī, un tāpēc nākam klajā ar priekšlikumu. Priekšlikumu, kas eh, tika apstiprināts no lielākās daļas deputātu puses, un es domāju, ka šo priekšlikumu vajadzētu aizstāvēt arī starptautiskā līmenī. No 2012. gada Eiropas sistēma stāsies spēkā visā Eiropas Savienībā. Un eh, tā attieksies, piemēram, arī uz reisiem un lidmašīnām, kas izlidos no Vašingtons, piemēram, un gribēs nolasties Eiropas Savienībā. Un tāpēc šī emisija tirnicības schēma ir globāla rakstura jautājums, un tas globālā mērogā arī jā, jārisina. Mums gal galā varbūt tad jā, jāizveido kaut kādi nodokļu instrumenti Tieši tāpat kā ar nodokļiem par CO2 emisijām tiek aplikts, piemēram, tiek aplikts, piemēram, smagās automašīnas. Līdzīgā veidā tas jādara arī attiecībā uz aviāciju. Es nezinu, vai mums izdosies izveidot glob globālu raksturu nodoklu šajā ziņā. Bet katrā ziņā emisiju tirniecības schēma ir jāpapli, jāpaplašina un jādara tas globālā veidā. Un komisijai, protams, mūsu viedoklis jāņem vērā, tad, kad domājam par risinājumu trešai stundai. Padomas pārstāvis šeit nav klāt, bet ceru, ka starptautiskā līmenī, kā komisija to labi saprot, aizstāvēs arī mūsu viedokli. Jā, būs sarunas ar ASV. Prezidents Obama ir izteicis virkni solījumu par klimatu pārmaiņu apkarošanu un viņu mērķiem, bet nesam redzējuši, ka šie solījumi pārvērstos darbos. Un tāpēc nedrīkstam, nedrīkstam būt pielaidīgi. Mums jācīnās par šo domu un jāveido sabalansēta sistēma. Gal galā klimata konference Kopenhāgenā bija milzīga izgāšanās. Domāju, ka pienācis laiks virzīties uz priekšu. Un 16. protokola apstiprināšanā starptautiskajā civilās orga, aviācijas organizācijā būs nozīmīga. Tomēr man šķiet, ka tas varētu arī neizdoties, un tāpēc mans jautājums komisijai ir šāds. Vai, ja civilā aviācijas netiek ieskļau, iekļaut šajā emisiju sistēmā, tad ko komisija darīs? Vai tā ir gatava uzsākt sarunas, spēcīgas sarunas starptautiskā rumī, vai ir kāds B plāns, ko darīs padomu un komisija šajā gadījumā? Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Grotas kungam. Mēs jau esam aizkavējušies laika grafikā, tāpēc gribu lūgt runātājus ļoti strikt ievērot savu uzstāšanās laiku. Gal galā mums jābeidz savlaicīgi. Tālāk došu vārdu Krāmer kungam uz divām minūtēm, kā vēl vienam jautājumu uzdevējam. Paldies, priekšsādātāji mēs apspriežam stratēģiju, kas ir izgāzusies, un nu, par to man ļoti žēl. Daudz stundas esam pavadījuši spriežot, strādājot pie šīs direktīvas, daudz veidu risinājums esam apdomājuši, tomēr nebija arī pietiekamas konsultācijas, acīm redzot, un šķiet arī ignorējām starptautisko situāciju. Nu, paskatīsimies kaut vai uz Kopenhāgenes konferenci. Situācija, kā redzam, nebūs vienkārša. Un šos mēģus īstenot būs ārkārtīgi grūti. Gribu vaicāt komisijai, ko komisija ir paredzējusi darīt Nu, gribu katrā ziņā arī saņemt atbildes. Kas notiks ar trešo valstu avio sabiedrībām, kas, piemēram, eh, līdzdarbu, kas, piemēram, veiks reisu uz Eiropas Savienību? Kā panākt to, ka emisiju tirnicības schēmā iesaistās arī avio sabiedrības? Vai komisija domā par to, ka varētu atņemt eh, reisu veikšanas tiesības tām trešā valstu avio sabiedrībām, kas šai sistēmā nelīdzdarbojas? Turklāt, ja šādi plāni un sankcijas tiek īstenots, tad kāda veida eh, rīcību komisija gaida no trešām valstīm? Gribu atgādināt, ka Eiropas kopiena tiesā jau ir uzsākts vairākas prāvas pret valstīm, eh, Eiropas Savienībā, kas atsakās līdzdarboties emisijas tirniecības schēmā. Es domāju, ka mums jāskatās uz faktiem, uz realitāti. Domāju, ka tas, kas notiek šai starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā, gandrīz ir sekundārs nozīmes. Tā gal galā ir organizācija, kas, ir, kas darbojas zem tādu pašu interešu grupu spiedienu, ko, piedzīvojam, ko piedzīvojām Kopenhāgenā. Un mans jautājums ir šāds, tad kā mēs varam izkļūt no šīs dilemmas, no šīs strupceļa, kā varam īstenot tiesību aktu, kas šobrīd ir neīstenojams? Paldies, saka priekšsadā, tālāk Hasī kundze uz divām minūtēm. Un kolēģi, aviācijas emisijas ir pieaugušas straujāk nekā uh, citā uh, biznesa nozare. Uh, un 20 gados tās ir dubultojušās. Ja mūsu sabiedrības kopumā uh, samazinās, uh, tad es teikšu, ka aviācijas industrijā tur noteikti pieaugums. Un, uh, ja tas tā turpināsies, tad 20. 30. gados, tad, uh, tad uh, tās pārsniegs visas uh, emisijas, kas notiek uh, kvotu ietvaros. Kyoto uh, vienošanās tika parakstīts, uh, lai radītu tādu ietvaru, kurā mēs varētu samazināt emisijas. Mēs to neizdarījām, mēs atstājām to brīvā vaļā. Un, uh, protams, mums nav šī globālā sistēma. Taču Eiropas Savienības tirzniecības sistēmai ir globāla ietekme lidojumi, kas uh, izlido no Eiropas vai ielido Eiropā, ir nozīmīga daļa no uh, lidojumiem kopā. Mums nevajadzētu pakļauties ASV spiedienam, um, jo mēs vienkārši redzam, mēs, protams, atbalstam uh, prezidenta Obamas problēmas, ņemot vērā viņa problēmas ar viņa valsts kongresu, kurā viņam ir visi likumprojekti jāizvirza cauri. Mēs nevaram atņemt ASV eh, tiesības, eh, taču mums ir jāpieturās pie savas direktīvas, par ko mēs esam kopīgi vienojušies. Un tas pats attiecas arī uz starptautisko jūras satiksmi. Mums ir jāpieturās pie eh, šīm iniciatīvām arī dzem. Paldies, saka priekšsēdētāji. Hāna kungam, komisāram dosim vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kundze, gribu pateikties eh, sava kolēģa Etikara vārdā, jo mm, šeit ir pilnīgi skaidra pozīcija attiecībā uz šo jautājumu. Diemžēl viņa nevar būt šeit, jo viņa strādā pie Ņujorkas uh, sanāksmes par klimatu izmaiņām. Un uh, mums būs 28. Uh, septembrī sanāksme Ņujorkā šī mēneša beigās. Un, protams, tur būs jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Taču, diemžēl, eh, ir jau nu, eh, padomē panākt savu vienošanās. Eiropas apņemšanās eh, par 20% samazinājumu iekļauj arī izmešus no civilās aviācijas. Tas ir mērķis un problēma, ko neviena cita valsts nav uzņēmusies, kas attiecas uz gaisa satiksmi. Un mēs uzskatām, ka e, šie cipari var pieaugt par 70% salīdzinot ar 2005. gadu. Un 2005. gadā e, tas jau bija 4 e, līdz 500% pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tā ir problēma, kas ir pašā pamatā mūsu šī vakara diskusijā, pēc tam, kad parlaments un padome nolēma iekļaut aviācijas darbību eh, gāzu emisijas kvotu tirsniecībā. Un tas ir mērķis eh, kā tiem, kas ielido, kā arī tiem, kas izlido no Eiropas Savienības. Tā kā viņiem visiem būs jāpiedalās eh, šajā te tirzniecības kvotu sistēmā. Vai nu šīs valstis ievieš līdzīgas sistēmas, kas samazina CO2 vai arī IKO organizēs līdzīgā veidā visu darbu, vispirms eh, pieņems eh, šo te starptautiskās aviācijas samazinājumu eh, par 10% ar 2005. gadu, lai atbalstītu mm, tirgus pasākums, kā samazināt CO2 izmešus Eiropas Savienība ir mm, ar mieru eh, izslēgt eh, lidojumus no trešās valsts eh, bilaterāli, ja šī valsts grib samazināt pati savus izmešus. Jūs ziniet ASV nostāju, kad rasņā jaunais savstarpējās atzīšanas mm, līgums par klimata izmaiņu samazināšanu Tas ir faktiski pretrunā ar Eiropas eh, plāniem, taču eh, nu, mēs negribam mūsu partnerus nobīdīt malā, jo mēs uzskatām, ka tas nāks par labu, eh, lai viena trešdaļa no aviācijas samazinātu savus izmešus. Un, protams, mēs negribētu likt šķēršļus tiem, kas grib darīt vairāk, bet mēs negribam arī likt šķēršļus tiem, kas grib mm, darīt mazliet mazāk. Tā kā nebūtu iespējams, ka eh, nopietni klimata izmaiņu pasākumi uh, radītu trūkumu konkurētspējīgai situācijai, kad rasņā eh, cīņa par klimata izmaiņām jābūt viņai tādai, lai būtu tiešām ekonomiski pamatotā. Tas nozīmē, lai nebūtu tā, ka mēs nedaram neko attiecībā uz aviāciju. Eiropas Savienība turpmākajās sarunās e, pieturēsies pie savas pozīcijas. Mēs nevaram pieņemt to, ka Eiropas Savienības e, likumdošana, ko pieņēmus parlaments un padome, ka to kaut kādā veidā apietu. Mums ir nepieciešams kopīga pozīcija, kopīgi cipari, lai samazinātu izmakšus ilgtermiņā. Priekšsēdētāji, paldies! Tagad gribētu dot vārdu uh, parlamentāriešiem, kas runā savu grupu vārdā. Elka Drauji vārdu, lūdzu. Lielas paldies, e, kolēģi, e, komisāri. Gribētu pateikties par šo ļoti skaidro atbildi un par jūsu ļoti skaidro nostāju. Es domāju, mēs e, parlamentā it īpaši mums ir nepieciešams sūtīt skaidru signālu, atbalstīt komisiju Mums ir jāzina, vai direktīva iet pārāk tālu, vai pārāk tuvu, vai par agru, vai par vēlu. Katrā ziņā mums e, ir e, jāpasaka, ka tas ir e, likumdošanas akts, kas ir jāievieš, kas ir jāievieš praksē. Un tātad direktīva ir ļoti skaidra, kristāli skaidra, es pat teiktu. Un, un nu, tā stāsies spēkā 1. janvārī 2012. gadā visi lidojumi, kas ierodās vai atstāja Eiropas Savienību, jebkurā no lidostām, jebkurā no dalību valstīm, eh, tiks eh, iekļautas eh, direktīvas aptvērumā, kā šurp tā turplidojums. Tā kā būs valstis, kurām varbūt būs zināmas bažas un šaubas par to, taču e, trešajām valstīm nebūs iespējams maksāt tikai par ielidošanu vai izlidošanu. E, tas tādā veidā samazinās konkurētspējību starp lidsabiedrībām. Mums ir jāpievērš uzmanība lidsabiedrībām ka e, šīs līdzsabiedrības var saņemt, protams, e, zināmas e, izņēmumus, ja viņas pieņem līdzīgus pasākums. Tā kā mēs neskatāmies uz papildu ienākumiem, jo ja visi darīs to pašu, mēs saņemsim mazāk, taču mēs sasniegsim savus mērķus, proti samazināsim CO2 emisijas, tāpēc mūsu amerikāņu draugi un citi draugi uh, kas vai nu ar eh, juridiskiem pa paņēmieniem vai caur IKO mēģina izvairīties no neizvairāmā, būtu labāk, ja viņi nāktu ar konstruktīviem priekšlikumiem, lai panāktu uh, globālu vienošanos, kas radītu vienādas spēles noteikumus visiem un vienlaicīgi arī panāktu ilgtermiņa pieju aviācijas darbībām. diskusijas, kas e, šobrīd ir ienā, iegājuši savā nobeiguma fāzē par 15. pantu, skaidri rāda, ka e, kopiena var nākt ar priekšlikumiem, ja e, jebkuri pārklājošies pasākumi var tikt novērsti, un tas skaidri rāda, ka šis, šī vienošanās atzīst uh, mūsu sistēmu, un es domāju, ka mums tiešām vajadzētu skaidri noteikt, ka nav airs atgriešanās ceļa. Priekšstādātāji, paldies, Elka Draujkungs. Nākošais runātājs ir Krāmerkungs zaļo uh, grupas vārdā. Pusotru minūti jums dosim laiku. Uh, Komisārkungs, liels paldies par šiem skaidriem vārdiem. Es ceru, ka jūs varēsiet arī pieturēties pie tiem, jo uh, Eiropas Savienībā it kā nav mērķu. Jūs nu, tikai, tā kā saka, mazliet uh, spēlējāt uz riņķi un veidojāt tādu deju, bet mums ir nepieciešama skaidra Eiropas pozīcija jo uh, šī uh, tirdzniecības schēma bija jau ieviesta un, uh, un aviācija uh, un gribēju no tā izvairīties. Lai 30 miljārdu eiro tika dot uh, avio sabiedrībām, jo viņu petrolē netiek aplikt ar nodokli. Un mums vajadzētu uh, ieviest šo petrolējas nodokli. Un tas būtu tiešām tad jūtami. Aviācija ir ļoti bīstama un uh, Jāsaka, emisijas gaisā ir trīs vai četreiz bīstamāks nekā emisijas uz virs sauszemes. Un mēs vienalga viņiem e, sniedzam atlaides e, Eiropas e, nodokļu maksātāju naudas veidā. Nu, jo jūs taču redzat, kā tas atsaucas uz citu transportu veidiem. Taču šeit 50%, 85% no certifikātiem tiek sniegti par brīvu. Un tikai viena e, daļa e, dzelzceļiem jo mums tiešām šis ir jāņem nopietni, savādāk aizmirsīsim mūsu klimata mērķus. Krāmerkungs, paldies tagad atsevišķi runātāji. Tikau, kundze, divas minūtes. Efharistopolī. Liels paldies! Pasaules ekonomika ir atkarīga no gaisa transporta ar vien lielākā mērā saskaņā ar Eiropas vides e, aģentūras statistikas datiem 2005. gadā. Pār par 20% e, no emisijām nāca no gaisa transporta skaidrs, ka Pētījums norāda uz to, ka ast, eh, trīs litri uz pasažieri, 80 litru propeleri uh, eh, lidaparātos uh, atstās tādu ietekmi, ka arvien vairāk būs uh, šo emisiju. Es domāju, ka nolīgumiem būtu jāiekļauj tādi noteikumi, kā mēs varētu samazināt gaisa transporta ietekmi uz vidi. 2008. gada regulā ir 35. pāns, kas norāda uz to, ka ja tiek spērti soļi, lai samazinātu emisijas, eh, tā, toreiz gadījumā, kad uh, Eh, tie dodas prom no trešās valsts, bet eh, nolaižas eh, Eiropas Savienības teritorijā, tad komisija varētu īpaši palīdzēt šādam, šādiem reisiem līdz sabiedrībām. Es gribētu, lai komisija mums te pastāst par veiksmi stāstiem šādos gadījumos. Mēs domājam, mums būtu jāstrādā vairāk pie tā, lai mēs panāktu uh, vispasaules vienošanos par to, kā samazināt emisijas gaisa transportā. Un komisijai būtu jāpraugās uz, uz to, kā pašreizējā regula būtu mainām. Komisāri, vai tad būs šādas grozījumi? Priekšsēdētāji, nākošais lūdzu Teilor kungs uz vienu, uz pusotru minūti. Esiet sveicināti. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu arī no savas puses atbalstīt šo mutisko jautājumu, jo es skatu, ka ir pilnīgi nepieņem tas, ka Meksika, Kanāda un ASV grib apšaubīt to, kā aviācija būtu iekļaujama Eiropas Savienības emisiju kvotu tirzniecības sistēmā. Es domāju, ka 2012. gada prasības ir visnotaļ uh, pieticīgas, ņemot vērā to, ko mēs būtu varējuši panākt. Šai nozarei vēl vien būs iespēja, vēl ar vien būs iespēja izmantot citu nozaru uh, oglekļa kredītus bet citām nozarēm netiek dot šāda iespēja. Un eh, man jāsaka, vismaz eh, tagad eh, gaisa satiksmē beidzot nav, netiek dots tādas pārāk liels tiesības salīdzinot ar citām nozarēm. Un nobeigumā es gribētu sacīt, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka Eiropas Savienības lēmums apdraud trešās valstis. Uh, Un tāpēc komisija un padomē ir skaidri jāpasaka, ka tās ir paredzējušas uh, stingri nostāties par Eiropas saimnības noteikumiem gaidāmajās, uh, gaidāmajā sanāksmē civilās aviācijas uh, organizācijā. Paldies! Nākošais Balčūtis kungs lūdzu. Paldies! Eiropas Savienība ir apņēmusies pārveidot tās ekonomiku, lai tā efektīvi izmantotu enerģiju un mazinātu arī oglekļa izmešus. Un eh, tāpēc arī gaisa satiksmes iekļaušana šajā eh, tirzniecības sistēmā ir eh, svarīga, svarīgs aspekts. Un te ir arī jā, jāiekļaut trešās valstis, kas uh, nodrošina reisus uz Eiropas Savienības lid, lidostām. Un mums tad nevajadzētu pieļaut konkurences kropļojums. Cīņa pret eh, klimata izmaiņām paredz solidārus soļus. Un arī trešo valstu aviokompānijām būtu jānodrošina attiecīga emisiju samazināšana un uh, godīga konkurence. Komisijai ir jānodrošina arī tas, ka pārunas ar trešajām valstīm gūs panākums. Paldies, pāriesim pie brīvā mikrofona. Kelī kungs, pirmais, pēc tam arī Nesku kungs. Lūdzu uz vienu minūti, Kelī kungs, priekšstādātājs kundze. Man jāsaka, ka man visnotaļ izbrīn tas, ko es te šodien uh, dzirdu, ka vēl ar vienu palielinās emisijas no gaisa transporta un ka nākošais gados tās tikai vēl palielināsies, īpaši ņemot vērā Ķīnu, Indiju. Krievija tad skaidrs, ka tās tikai vēl vairāk palielināsies un arī attieksies no jau arī uz nabadzīgiem valstīm. Un arī skaidrs, ka iedzīvot ar vien vairāk pārvietosies. Un te man rodas jautājums, kā mēs Eiropas Savienības līmenī paredzam samazināt emisijas uz inovāciju bāzes, ja mēs ņemam, piemēram, šādus paraugs ar energoefektīvām mājām un eh, elektromobiļiem, kāds tad būtu ilgtermiņa ieguldījums. Paldies, saka priekšsēdētājiem arī neskūkums uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Iekļaujot aviāciju ETS, mēs nodrošinām ļoti svarīgu soli cīņai ar klimata izmaiņām, jo šai cīņai jābūt ir globāla līmenī. Pat labam paredzēts, ka šī Eh, regula tiks īstenot no 2012. gada 1. janvāra, līdz ar to mūsu dzīve paliks vieglāk. Trešās valstis piedalīsies eh, tikai brīvpūs brīvprātīgiem pamatiem šajā sistēmā. Skaidrs, ka tādā veidā tiks mazināta Eiropas Savienības avio sabiedrību konkurēt spēja, tā arī cīņa pret eh, klimatu pārmaiņām nebūs uh, globāli, un tas kļūst par klupšanas akmeni uh, globāla no, nolīguma noslēgšanai. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu iesaistīties, panākt, lai šī direktīva attiektos arī uz trešām valstīm. Jo tādā veidā mēs uh, nezaudētu savas pozīcijas, ko mēs esam ieguvuši nodrošināta ap, atvērtās debesis. Paldies! vārds Paškas kungam. Komisāra kungs, es piekrītu tam, ka ir jāsamazina emisijas. Ja mums būs noteikumi, kā mēs to varam panākt, tad eh, mums ir arī tālāk jācīnās par to, lai šie noteikumi tiktu īstenoti. Ja mūsu draugi no ASV negrib eh, te piedalīties, tad mums vienkārši jāturpina runāt ar viņiem, jāpanāk dialogs, lai mēs varētu arī panākt savus mērķus iekļauš, iekļaujot aviācija ETS, nekļūs, eh, tas nekļūs par slogu Eiropas saimnieku tik lielā mērā. Mums jāņem vērā arī citi transporta līdzekļi, kam būtu jāsamazina emisijas. Līdz ar to mums būtu jāgaida tas pats eh, arī no aviācijas nozars. Paldies! Paldies, Paškas kungs! Tālāk došu vārdu komisāru kungam debatas noslēgšanai, lūdzu. Paldies priekšsādātā, dāmas un kungi. Domāju, šīs debats ļoti labi parādīja, ka Eiropas parlamentam ir skaidra nostāja attiecībā uz šo jautājumu un ka tas atbalsta šādas skaidras nostājas īstenošanu arī no Eiropas Savienības puses puses gaidāmajās sarunās. Nu, es arī negaidīju neko mazāk no parlamenta. Es atzinīgi vērtēju jūs atbalstu. Tik izteikt virkne punktu šajās debatēs. Un Hildegārdas kundzei un Kalas kungam nodošu jūs izteiktos komentārus. Viņi būs tie, pār, viņi būs tie pārstāvi šajās sarunās ikālu. Daži no jautājumiem, ko uzdevā, uzdevāt, ir tādus, kuriem vēlētos spontāni arī mēģināt atbildēt. Uh, Eiropas komisija, protams, vēlas īstenot Eiropas Savienības tiesību aktus, ko pieņems padomu un parlaments. Visi emisiju radītāji, neskatoties no dalību valsts, eh, pilnīgi noteikti tiek pakļaut šiem tiesību aktiem, un tas attiec uz visiem gaisa kuģu operatoriem, tostarp arī operatoriem, kas ir no trešām valstīm. Tiem jāsaņem šie attiecīgie darbības certifikāti, un gal galā pēdējā atkāpšanās iespēja ir reisu aizliekšanu tajos gadījumos, ja attiecīgi operātoru tiesību aktus neievēro. Un Eiropas Savienība pilnīgi noteikti nodrošinās atbalstu valstīm, kas vēlas attiecīgas pasākums īstenot, kas vēlas samazināt emisijas. Mēs, emisijas. mēs domājam, ka šī direktīva ir ļoti pareiza, tā iet pareizajā virzienā. Mēs esam pārliecināti, ka arī Eiropas kopiena tiesa atbilstīs mūsu savos nolēmumos to prāvu ietvaros, kas jau uzsākušās tiesā. Nu, gribu pateikt vienu punktu pilnīgi skaidri. Eiropas komisija nepieņems nekāda veida rezultātus, kas eh, kaut kādā veidā apdraudētu centienus iesaistīt aviācijas nozara emisiju tirniecības schēmā. Tieši šo lēmumu pieņēma 640 deputāti. Ar 640 deputātu balsu vairākumu šis lēmums tika pieņemts, un tāpēc šie tiesību akti pilnīgi noteikti ir jāizteno, un tas tā arī notiks. Paldies, saka priekšādā priekšsēdētāju komisāru kungam. Līdz ar to nonākam pie šo debašu noslēguma.